Godātie kolēģi, atsāksim plenāru sēdi un darba kārtībā ir nākamais punkts. Padomas un komisijas paziņojumā ar valstu investīcijas strateģiskās nozerēs un tūlīt padošu vārdu Dālī kundzei. Padomas vārdā, liels paldies! Liels paldies! Izteikšos īsi, ņemot vērā to, ka ārvalstu investīciju jautājums strateģiskās nozarēs vēl nav apspriests pat uh, padomē. Līdz ar to nav padoms nostājas par šo jautājumu. Nav pat